Buongiorno. Labdien visiem! Buongiorno. Labdien vēlreiz visiem! Lūkšu visiem ieņemt vietas. Liels paldies jums par to! Gribu jums atgādināt, ka zāle 3 4.03.50 nu, ir sasaistīta ar šo plenārsēžu zāli. Tā, lai visi deputāti varētu gūt iespēju noklausīties notiekošo, arī tie, kuriem nav, nepietiek vieta šobrīd plenārsēžu zālē. Vēlamies pārliecināties, protams, lai tiek nodrošināta fiziskā distance starp deputātiem. Un tāpēc tie deputāti, kas ir runātāju sarakstā, ieņem savas vietas šeit, plenārsēžu zālē, bet papildu vietas pieejamas otrā zālē, bet jūs atradīsiet savas vietas pēc attiecīgā jūsu lapiņas ar jūsu vārdu. Tie deputāti, kas runātāju sarakstā nav, tiks eh, pavadīti, un to var, un par, to var izdarīt eh, zālziņi, uz attiecīgi šo blakus zāli, no kuras būs iespējams visu noklausīties. Gribu atgādināt, ka sejas maskas, kas kas jums šobrīd ir, ir obligātas šeit zālē, bet ja kāds runātājs uzstājāt, uzstājoties to vēlas noņemt, viņš to drīkst darīt, kamēr uzstājas un tikai kamēr uzstājas. Tātad šodien notiek ārkārtas sanāksme un tādējādi turpināt plenāru sesiju, kas tika pārtraukta 15. maijā. Šīs iepriekšējās plenāru sesijas protokols ir pieejams, un vai ir kādi komentāri par šīs, šo sēžu protokoliem? Šķiet, ka nē. Nu, tādā gadījumā šis protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. Man ir pāris paziņojumi jums. EKR grupa man ir nosūtījusi informāciju par lēmumu, ka ir mainījies viņu delegācijas sastāvs. Šis lēmums tiks iekļauts šīs sanāksmes protokolā un stāsies spēkā sākot ar šo izziņošanas brīdi. Varu jūs informēt kas saskaņā ar 107 es atvainojos, 79. parlamenta reglamenta pāntu kopā ar padomus priekšsēdētāju esmu parakstījis vairākus tiesību aktus eh, vienkāršās likumdošanas eh, procedūras kontekstā, un šo tiesību aktu nosaukumu tiks iekļaut šīs sanāksmes protokolā. Tālāk nonākam pie darba kārtības. Galīgais darba kārtības projekts tika apstiprināts priekšsēdētāju konferencē 19. maijā saskaņā ar 157. pāntu un ir jums visiem izplatīts. Nesmu esmu saņēmis nekādus priekšlikumus par grozījumiem šai darba kārtībā, un tāpēc darba kārtība līdz ar to tiek uzskatīta par apstiprinātu, un līdz ar to esam noskaidrojuši, kā šodien rīkosimies. Nākamais darba kārtības jautājums ir debates par padomus un komisijas paziņojumu attiecībā uz ES atvesaļošanas pasākumu kopumu. Gribu atgādināt jums, godātie deputāti, ka šajās debatēs nenotiks brīvā mikrofona procedūra un mēs nepieņemsim arī zilo kartīšu jautājumus. Vēlos pie mums sveikt priekšsādātāju Fonderlajenu. Viņa ir šeit, plenārsēžu zālē, ar daudziem eh, komisijas kolēģijas pārstāvjiem. Gribu viņiem teikt paldies par ierašanos. Ministre Briņece runās savukārt padomas vārdā. Lūdzu, jums vārds. President... Priekšādātāji, godātie deputāti, liels paldies, ka devāt man iespēju pāris vārdos runāt par ES atveļošanās pasākumu kopumu, ko šodien iesniedz komisija. Jāsaka, šis pasākumu kopums ir visai jauns un delegācijas sāk tikties un to apspriest tikai šobrīd. Tāpēc nevaru vēl saturiski analizēt šo pasākumu kopumu un tam būs vajadzīgas citas iespējas. Tomēr pagaidām gribu atgādināt, ka delegācijas pie tā strādā un pastāstīšu, kādā veidā prezidentūra grasās šo procesu virzīt uz priekšu. Pirmkārt, kādas tad ir mūsu gaidas? Aprīļa beigās valstu vadītāji vienojās, ka ir nepieciešams strādāt pie atgošanās plāna, pie atveseļošanas plāna, un šāda rīcība ir steidzama un vajadzīga. Tika konstatēts, ka šāda veida plānam jābūt pietiekami mm, apjomīgam, lai varētu palīdzēt visiem geogrāfiskiem sektoriem, tīpaši tiem, ko krīzes kārus visvairāk, ņemot vairāk, ka tā tiešām ir bezprecedenta precedenta krīze. Tāpēc komisijai tika dots uzdevums izanalizēt tās konkrētās vajadzības, kas ir radušās, un steidzami izstrādāt priekšlikumu, kas būtu samērīgs ar tiem problēmu jautājumiem, ar ko sastopamies. Komisijai bija jā, jāizpēta arī saikne ar daudzgadu finanšu plānu, jo šāda veida saiknei un daudzgadu finanšu plānam būs jātop pielāgotam šai krīzai, ko šobrīd piedzīvotajam un tās izraisītajām sekām. Tā visa rezultātā komisija ir sagatavojusi šādu visaptverošu horizontālu priekšlikumu kopumu attiecībā uz atveseļošanu. Politiskās vadlīnijas bija skaidrs, delegācijas izvērtēs šo pakotni tieši šādā gaismā un sāks darbu pie detaļām. Tagad pastāstīšu jums, kā prezidentūra grasās darbu organizēt. Nu, Pirmkārt, protams, steidzami. Pagājušajā mēnesī valstu vadītāji uzsvēra, ka ir gatavi darīt visu, lai panāktu vienošanos pēc iespējas ātrāk. Mēs visi labi zinām, ka laika kļūst arvien mazāk un mums jāvirzās uz priekšu pēc iespējas straujāk. Mūsu valstu tautsēmniecības prasa to un to prasa arī mūsu pilsoņi. Un tāpēc prezidentūras atbildībā ir virzīt šo darbu uz priekšu pie komisijas priekšlikuma bez mazākās kavēšanās. Tāpēc Eiropas lietu ministri noturēja diskusijas par visaptvarošu ekonomisku un sociālās atgūšanās plānu Eiropas Savienībā. Tostarp arī runāja par daudzgadu finanšu plānu pielāgošanu un šo atvesaļošanās instru, in, instrumentu. Šī konference notika vakar. Turklāt šo tematu iekļāvām arī koreper darbu kārtībā, lai varētu norisināties pirmās diskusijas tūlīt pēc tam, kad šī pakotne, ja pasākumu kopums šodien tiks prezentēti. Arī vajadzēs veikt tehnisko darbu, lai izprastu šos priekšlikumus un tikai pēc tam tiešām vadītāji varēs noturēt politiskas diskusijas, un tāpēc mēs mobilizēsim padomas darba spēkus visos līmeņos gan fiziski tiekoties viņiem, gan, protams, izmantojot tehnoloģijas. Ļoti, uzmanību, ļoti daudz uzmanību pievērsīsim arī parlamenta viedoklim. Tieši šajā laika posmā mēs ļoti uzmanīgi raudzījāmies uz jūsu pieņemto rezolūciju iepriekšējā plenārsesijā par nākamo daudzgadu finanšu plānu, par pašu resursiem un atvesaļošanās plānu. Kā jau tika minēts, šāda tālāka sadarbība starp padomu un Eiropas parlamentu tiks uzskatīta par ļoti būtisku šī procesa daļu. Un eh, par to runāsim gan runā, atsevišķi runājot par sektoriem, gan vispārīgi. Izmanto šo iespēju, lai jums atgādinātu, ka papildus daudzgadu finanšu plānu līgu sarunām. Pastāv arī citas programmas, kur ir nepieciešams sarunas par rīcību uz vietas. Arī šajā gadījumā laiks ir no svara. Mums ir jāgūst pēc iespējami vairāk progresa, arī runājot par sektoriem atsevišķi. Mums jāizmanto šis laiks arī, kas ir šobrīd mūsu rīcībā. Esam to parādā tiem, kas gaida šos līdzekļus programmu ietvaros, tas attiecas gan uz studentiem, gan maziem uzņēmumiem, gan vietējām pašvaldībām. Šobrīd vairāk nekā jebkad iepriekš viņiem ir vajadzīgs mūsu atbalsts, lai projekti varētu notikt. notikt. Un tādējādi mēs palīdzēsim arī tautsēmniecībai atveseļoties reģioniem un pilsētām tāpat. Mēs ar nepacietību gaidām iespēju turpināt ar sadarbību ar jums, lai šīs cerības, kas liktas mums, attaisnot. Paldies! Atsie. Lielas paldies, saka priekšsādātājs, un tālāk došu vārdu komisijas priekšsādātājai Urzulai Fonderlainai. Lūdzu! Merci, monsieur. Lielas paldies, priekšādātāji. Dāmas un kungi, godāmie deputāti. Eiropā ir paudžu vēsture, un eh, katrai Eiropas paudzei ir sava vēsture. Mūsu savienības pirmajai paudzei vēsture bija miera veidošana, ilgstoša miera veidošana jo šī paudze bija pieredzējusi daudz sāpju un daudz katastrofu. Nākamajai paudzei pats svarīgākais bija labklājība un brīvība. Mēs izvēlējāmies veidot mūsu kopējos tirgus un vēlāk arī kopējo valūtu. Pēc tam sākās vēsture, kur mēs vēlējāmies apvienot mūsu Eiropiešu ģimenes. Mēs eh, gribējām pievienot mūsu ģimenei eh, brāļus un māsas no citām valstīm, un mēs vēlējāmies, lai viņi kļūtu par mūsu Eiropas eh, neatraujamu daļu. Visi šie vēsturiskie fakti, visi šie notikumi bija ļoti būtiski, un, protams, ka uh, Eh, tie iedvesmoja arī eh, nākamās paudzes. Tagad eh, mums vajadzētu paskatīties, vai mēs klausīsimies tajos, kas pretojas šai kopējai idejai, vai arī mēs iesim visi kopā uz priekšu, visi tie, kuriem ir vienota vīzija un kuri vēlas iet vienā virzienā. Šajā izšķirošajā mirklī, šādos izšķirošos mirkļos Eiropa vienmēr ir izvēlējusies spērt drosmīgu solus priekšu, jo eh, tieši šādos izšķirošos mirkļos ir ļoti svarīgi rīkoties. Tieši tāpēc mums izdevās eh, izveidot šo miera un labklājības savienību, kurai nav precedenta nekur citur pasaulē. Godāmie deputāti! Šodien mēs eh, saskaramies ar ļoti izšķirošu brīdi mūsu vēsturē. Tas sākās ar tik mazu vīrusu, kas pat nav saskatāms acīm, un tas ir novedis pie tik milzīgas ekonomiskās krīzes, kas ir redzama ikvienam. Mūsu kopējais 70 gadu projekts tagad saskaras ar milzīgiem izaicinājumiem, kādi tam nekad nav stājušies ceļā mūsu garajā vēsturē. Mēs redzam, ka mūsu kopīgi veidotais tagad tiek apdraudēts, un lietas, kuras mēs agrāk uz, uztvērām par pašsaprotamām, tagad vairs tādas nav. Mums ir jādomā, kā mēs varētu šo tirgu atvesaļot, mums ir jādomā, kā mēs varētu izveidot šo kopējo spēles laukumu, kas būtu taisnīgs visiem. Mums ir jāatjauno šīs četras brīvības, kas visiem bija tik svarīgas. Šī krīze ir ietekmējusi pilnīgi visas valstis. Un šīs problēmas diemžēl neviena valsts nespējas atrisināt viena pati. Bankrutējis uzņēmums kādā valstī iespējams piegādāja preces citai valstī. Ekonomika, kas eh, cīnās vienā Eiropas stūrī, iespējams pavājina ekonomiku otrā Eiropas stūrī. Diemžēl šī krīze ir pārāk liela, tā ir daudz lielāka par uh, ikvienu no mūsu valstīm ņemtām atsevišķi. Tieši tāpēc Eiropai ir jārīkojas kopā. Mums ir jādomā, kā mums eh, Stāties pretī šīm atšķirībām, ko vīruss ir padarījis vēl eh, dziļākas, mums ir jādomā, kā atrast eh, sākotnējo līdzsvaru. Mēs redzam, ka mums atkal ir jāizvēlas starp diviem. Mums priekšā ir šāda bināra izvēle. Vai nu mēs iesim uz priekšu vieni paši, aizmirstot par valstīm, reģioniem un cilvēkiem. Akceptēsim tādus, sa, tādu savienību, kur kādam ir dots viss un citam nav dots nekas, vai arī mēs veidosim labu taisnu ceļu visiem mūsu cilvēkiem un visām mūsu nākamajām paudzēm. Man šī izvēle ir ļoti vienkārša. Es vēlos, lai mēs atkal spērtu uh, Eh, kopīgi drosmīgu soli uz priekšu. Eiropa ir spējīga investēt eh, kopīgā atveseļošanā, kopīgā nākotnē. Mūsu savienībā cilvēki, uzņēmumi, kompānijas ir atkarīgi viens no otra. Mūsu savienībā kohēzija, konverģence un investīcijas ir labas visiem, tās nāk par labu visiem. Un tieši šādā savienībā mēs saprotam, ka drosmīgākie pasākumi ir visdrošākie pasākumi nākotnē. Tieši tāpēc komisija šodien nāk klajā ar jaunu atveseļošanas instrumentu ko sauc par nākamās paaudzes Eiropas Savienību, un kas ir 750 eh, miljardu eiro vērts. Tas nāks klāt mūsu jaunajam rekonstruētajam uh, Eiropas Savienības budžetam - 1,3 triljoni. Un, protams, to visu mēs ņesi, ņemsim kopā ar uh, mūsu daudzgada finanšu plānu, un kopējā summa ir 1,85 triljoni eiro. Šeit ir runa par trīs drošības tīkliem 540 miljārdi eiro, par ko parlaments un padomi jau ir vienojušies. Kopā mūsu kopējais ieguldījums būtu 2,4 triljoni eiro. Godāmie deputāti! Es vēlos jums paskaidrot, kā darbosies šī nākamās paaudzes Eiropas Savienība. Naudu mēs iegūsim atsakoties no pašu resursu griestiem, ļaujot komisijai izmantot savu ļoti spēcīgo kredītreitingu un aizņemties naudu finanšu tirgos. Šis ir ļoti steidzams un arī ārkārtas pasākums, un tas ir vajadzīgs tāpēc, ka šī krīze ir ārkārtas krīze. Nākamā paudze investēs mūsu uh, sociālajā tīklā, aizsargās mūsu vienoto tirgu, ļaus mums līdzsvarot bilances visā Eiropā. Un uh, kamēr mēs šādā veidā rīkojamies, mums ir jāvirzās strauji uz priekšu. Mums ir vajadzīga zaļa, digitāla un izturīga nākotne, jo tieši šāda nākotne ir vajadzīga Eiropas nākamajai paudzei. Šī nākamā paudze ir globāli savienota un tā jūtas atbildīga par mūsu pasauli, par mūsu planētu. Šeit ir runa par skaidru vīziju. Mums ir jācīnās par cilvēku cieņu un par tiesiskumu. Mums ir jābūt apņēmīgiem saukt valdības pie atbildības, ja tās necīnas pret klimatu pārmaiņām un ja tās nevēlas glābt mūsu kopējo nākotni. Šeit mēs balstīsimies Eiropas ideālos un mūsu ticībā, ka Eiropas Savienībai ir jācīnās par labāku nākotni. Mums ir jāpārvar šīs dienas krīzes, un tam ir vajadzīga solidaritāte. Es uzskatu, ka tam mums ir vajadzīgs paauģu pakts nākotnē. Jā, šīs krīzes ietekme nozīmē to, ka mums ir vajadzīgas pilnīgi bezprecedenta lieluma investīcijas, bet eh, to mēs darīsim tādā veidā, lai Eiropas nākamā paudze varētu gūt labumu no mūsu ieguldītā. Šīs investīcijas attiecas ne tikai uz pēdējo 70 gadu panākumiem, bet tās arī nodrošinās, lai mūsu savienība būtu klimata neitrāla, digitāla, sociāla un lai tā būtu spēcīgs globāls spēlētājs arī nākotnē. Lai mēs to varētu nodrošināt, šī nākamās paudzes ēs nodrošinās tās finanses, lai mēs varētu investēt mūsu kopīgajās prioritātēs, un to mēs darīsim ar Eiropas Savienības programmu palīdzību. Dāmas un kungi, deputāti, es vienmēr esmu bijusi pārliecināta, ka parlaments ir atbildīgs par lēmumiem, kas tiek pieņemti Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies investēt eh, šo budžetu programmās un uh, mēs panāksim, lai šīs budžets nāktu visiem par labu. Mēs vēlamies atjaunot vienoto tirgu, jo tas ir radījis daudz labklājības, daudz iespēju visiem. Mūsu dalību valstīm vajag investēt tādās tehnoloģijās, kas ļaus atjaunot atveseļošanos, kas radīs tīru industriju. Nākamās paudzes ES stiprinās Eiropas zaļo kursu un uh, apvārsni Eiropai. Tāpat arī mēs domāsim par 5G un māju renovācijām un par līdzīgiem projektiem. Vienlaicīgi mums ir jānodrošina, lai pāreja uz klimata neitrālu ekonomiku neatstātu nevienu novārtā. Tieši tāpēc nākamās paudzes es uh, pa paplašinās budžetu taisnīgas pārējas fondām. Nevienai dalībvalstī nevajadzētu izvēlēties, vai tā vajadzēs rēģēt uz krīzi vai investēt savos cilvēkos. Tieši tāpēc nākamas, nākamās paaudzes Eiropas Savienība investēs Erasmus programmā un jaunatnes atbalsta fondos. Mums ir jānodrošina, lai cilvēki var iegūt prasmes un izglītību, lai tie varētu pielāgoties šai pasaulē, kas tik ļoti mainās šī jaunās paudzes ES ļaus investēt veselīgos uzņēmumos, kas ir pieņēmuši pareizos lēmumus un kas ir um, investējuši šajos lēmumos gadiem ilgi, bet uh, kas, diemžēl, nav varējuši attīstīties, tāpēc, ka citām valstīm ir labāka piekļuve privātajam kapitālam un jauniem naudas līdzekļiem. Mums vajadzētu nodrošināt, lai mūsu galvenās piegādes ķēdes būtu izturīgākas. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas Savienība varētu darboties tādās jomās kā mākslīgais intelekts, precīzā lauksaimniecība vai zaļā inženierija. Šī nākamās paaudzes ES nodrošinās arī to, lai mūsu medicīnas sistēma būtu daudz izturīgāka, ja tai būs jāsaskaras ar citām krīzēm. Šīs investīcijas būs kopējās kopējais produkts visiem eiropiešiem. Tās no, dos reālu un skaidru pievienoto vērtību tam, ka dalībās ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Tāpat arī Eiropas komisija vēlas nodrošināt 750 miljardus eiro. 500 miljardi tiks sadalīti kā piešķīrumi un 250 miljardi kā izdevumi, kas tiks nodoti dalībvalstīm. Dāmas un kungi, deputāti, es vēlētos skaidri pateikt, ka šie piešķīrumi ir mūsu kopējas investīcijas mūsu nākotnē. Šeit nav pilnīgi nekāda sakara ar bijušajiem dalībvalstu parādiem. Šeit ir runa par mūsu Eiropas Savienības budžetu, un tieši tāpēc tie tiek piešķirti katrai valstī pēc konkrētiem noteikumiem. Tātad ir runa par investīcijām Eiropas prioritātēs. Mēs vēlamies stiprināt vienoto tirgu, mēs vēlamies um, stiprināt digitalizāciju, Eiropas zaļo kursu, izturīgumu. Bez tam Eiropas budžets vienmēr, pilnīgi vienmēr ir sastāvējis no piešķīrumiem. Tas nav nekas jauns. Te ir runa par piešķīrumiem, mērķiecīgām reformām un prioritātēm. Te ir runa par piešķīrumiem tam, lai mēs varētu pielīdzināt dzīves apstākļus Eiropā. Un Eiropas Savienība ir dzīves piemērs tam, ka tas darbojas. Ar Eiropas Savienības palīdzību konkurētspējā un labklājība ir pieaugusi ikvienā dalībvalstī. Šīs investīcijas no Eiropas Savienības budžeta ir paredzētas pilnīgi visiem, un tieši Šādā veidā arī šī nākamās paudzes Eiropas Savienība ir paredzēta mums pilnīgi visiem. Mēs investējam mūsu kopējā nākotnē, un mēs šeit domājam par to, kā mēs atmaksāsim šo naudu no mūsu nākamajiem budžetiem. Papildus Eiropas komisija vēlas nākt klajā ar jauniem ienākumiem no jauniem pašu resursiem. Tātad mēs vēlamies balstīties uz pārplānotu ETS, vai arī mēs gribam domāt par jauniem nodokļiem, kas ļautu mums aplikt ar nodokļiem tādus produktus, kas nav gana zaļi un kas nāk no trešajām valstīm. Tāpat arī mums vajadzētu paskatīties, eh, kā šie lielie uzņēmumi, kas pelna miljārdus, uh, varētu dot savu ieguldījumu. Es ceru, ka jūs mani atbalstīsiet šajos plānos. Dāmas un kungi, godāmie deputāti, ir pienācis laiks pieņemt īstos lēmumus. Tie, kas eh, šodien saka, ka viņi nevēlas šīs drosmīgās investīcijas, ka viņi nevēlas maksāt par šo krīzi, kas eh, iespējams būs ļoti dārga, tiem vajadzētu padomēt par mūsu kopīgo nākotni. Un šeit ir jāsaprot, ka šāda krīze ir ārkārtas gadījums, un tieši tāpēc mums vajadzētu um, adekvāti uz to reaģēt. Mums vajadzētu aizmirst par vecajiem aizspriedumiem. Mums uh, vajadzētu atcerēties, ka šeit ir runa par lielu un kopēju ideju par mūsu Eiropu. Protams, ka šī krīze ir milzīga, bet uh, tikpat milzīga ir šī iespēja Eiropai virzīties uz priekšu. Šeit ir runa par mūsu atbildību pieņemt pareizo lēmumu. Mums ir iespēja šeit dot uh, pamatus digitālai, robustai, izturīgai Eiropai, kas būtu daudz labāk veidota nekā iepriekš. Mums ir jāatcerās par mūsu priekštečiem, kas pirms 700 gadiem spēra šo pirmo drosmīgo soli un vēlējās izveidot miera un labklājības savienību. Šodien ir pienācis brīdis atvērt jaunu lapusi šajā kopējā vēsturē. Mums ir jāspēr jauns, drosmīgs solis un jādomā par ilgstošu Eiropas Savienību. Šeit mēs esam parādā nākamajām paudzēm, lai dzīvo Eiropa. Eh, María, ¿cuál es? Grazie, grazie Presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirms mēs uh, uzklausām politisko grupu pārstāvjus, es vēlētos. Uh, teikt eh, tiem deputātiem, kuru drošības apsvērumu dēļ ir lūgti atstāt savas vietas, uzklausīt eh, šo padomu. Lūdzu, ievērojiet eh, šos norādījumus. Tagad vārds Manfredam Weberam. Priekšsēdētāja kungs dāmas un kungi, godātie deputāti, solidaritāte ir atgriezusies Eiropas solidaritāte ir atgriezusies, Roberta Šūmaņa gars ir atgriezies miljoniem eh, cilvēku. Eiropas Savienībā joprojām ir norūpējušies par savu nākotni, darba vietām, ģimenēm, un Eiropas Savienība dod pārliecinošu atbildi. Jūs nesat vieni paši šai brīdī, un mēs liekam pamatus jaunai solidaritātei, uh, atverot jaunu lapusi Eiropas Savienības vēsturē. Šobrīd ir uh, izšķirošs brīdis Eiropas Savienības uh, attīstība. Protams, man kā politiķim nepatīk, ka mums ir uh, jāuzņemas parādi, bet mēs atrodamies dziļākajā ekonomiskā krīzē pēc otrā pasaules kara un ir e, pienācis brīdis stimulēt ekonomiku, veikt ieguldījums. Un jautājums ir ne galvenais e, tas, cik lielas būs šīs investīcijas naudas izteiksmē. Galvenais jautājums ir, kāds ir šo investīciju mērķis un mēs eh, mums jāgarantē, ka šī jaunā nauda netiks izmantota, lai risinātu vecās problēmas, bet gan tiks veltīta mūsu kontinenta nākotnei. Un eh, tāpat ļoti svarīgs jautājums ir demokrātiskās procedūras, un tagad komisijai jāvēršas pie padomes un eh, jārunā par ar padomi un jāceras principu, ka naudu nevar tērēt Eiropas Savienībā bez parlamenta piekrišanas. Un tāpat vēl ir jāpārliecina 27 dalību valstu parlamenti, lai tie atbalstītu šo ideju. Un mūs ir Uh, valdības no Eiropas Tautas partijas uh, saimes, no sociāldemokrāta saimes, no liberāla saimes un pat no zaļo uh, saimes, kas ir jāpārliecina tagad, lai atbilstu, atbalstītu šo jauno ideju. Un uh, šeit ir trīs galvenie argumenti. Mūsu vai arī jūsu uzņēmumu nevar veiksmīgi darboties, ja nedarbosies mūsu kopīgais tirgus. Tad, tad uh, visu interesēs ir, lai Eiropas Savienība uh, veiksmīgi darbotos. Otrakārt, šobrīd notiek ekonomiskās varas pārdale globālā mērogā. Mēs nevaram pieļaut, ka Eiropas zaudētu. Un treškārt, uh, Mēs jau 2008. gadā saskārāmies ar uh, vienu zaudēto paudzi. Mēs nevaram pieļaut, ka būtu vēl viena zaudusī paudze šajā krīzē. Mums solidaritāte vienmēr iet roku rokā ar atbildību. Tās ir vienas monētas, divas puses Eiropas Tautas partijas izpratnē. Un, kad mēs tagad aizņemsimies naudu tirgu, mums ir jā, skaidri jāapzinās, kā mēs šo parādu atdosim. Un runājot par nākamo daudzgadu finanšu plānu, jau martā mēs centāmies panākt vienošanos, vienotu izpratni par daudzgadu finanšu plānu, un tādēļ mums ir eh, skaidri, godīgi jāapzinās, ka ir nepieciešami pašu resursi, lai varētu atmaksāt šo parādu. Un ir arī jāvēršās pie šiem digitālajiem gigantiem, lai arī viņi atmaksātu daļu no šī parāda. Solidaritāte un uh, atbildība, ir arī nacionālā aspektā. To var saukt par Eiropas pusgadu, par uh, nepieciešamām reformām, bet ja jūs lūdzat palīdzību kaimiņam, tad tikai pamatoti ir pašam uh, arī izpildīt savus mājas darbus un gatavoties nākotnes izaicinājumiem. Tādēļ ir jāveic reformas. Ir daudzi citi svarīgi principi, uh, tā skaitā tiesiskums un mums. Uh, ir labs kompromiss uz galda, tāpat uh, veselības programma ir modernizēta. Tas ir labs signāls uh, koronas krīzes laikā. Un svarīgi ir domāt arī par lauksaimniecību un uh, kohēziju. Šis ir uh, ļoti svarīgs brīdis Eiropas Savienības nākotnes kontekstā, un Eiropas Tautas partija atbalstīs komisijas idejas. Paldies! Grazie, prezidente! Lielas paldies priekšādātāji nākamā runātā Garsies Pēreses kundzei! Paldies, priekšādātāji! Fonderlainas kundze, ir pagājis mēnesis, kopš Eiropas parlaments nobalsoja par rezolūciju, un jūs atkal esat šeit, lai prezentētu Eiropas komisijas atveseļošanas plānu. Man ir jāsaka, ka šis ir ambiciozs plāns un tas ir eiropeisks plāns. Šīs plāns arī atbilst tam, ko prasīja Eiropas parlaments. Pirmkārtām, liels paldies, ka piešķīrāt Eiropas parlamentam lomu, kas tam pienākas. Tātad mēs esam tādā pašā līmenī kā padome, lai strādātu pie šī atvesaļošanas plāna iekļaušanas daudzgadu finanšu schēmā. Otrām kārtām vēlos pateikties par to, ka šajā plānā ir iekļauti kopējie parādi, tāpat arī mm, obligācijas, kas Tas ļaus dalībvalstīm mm, saņemt finansējumu taisnīgā veidā, lai stātos pretī šai krīzē. Kaut kas, protams, ir mainījies. Jūs šeit iekļaujat vairākus priekšlikumus, un šos priekšlikumus jau tagad ir atbalstījušas vairākas dalībvalstis. Pirms dažiem mēnešiem šie priekšlikumi bija kaut kas neiedomājams. Šeit ir mm, jāsaprot, ka mēs uz spēles liekam ļoti daudz. Mēs liekam uz spēles Eiropas projekta ticamību. Tiek pieprasīta ne tikai solidaritāte, bet arī eiro izdzīvošana un arī vienotā tirgus izdzīvošana. Tātad te ir runa par visu Eiropas projektu un tā, par tā tālāko nākotnī. Galgulā mēs šeit neesam, lai tirgotos. Vismaz mana politiskā grupa nevēlas domāt tikai par tirgošanos, mēs vēlamies veidot arī politisku savienību. Daži runā tā, it kā nekas nebūtu noticis, it kā pēdējos mēnešos nebūtu bijusi šī milzīgā krīze, it kā nebūtu būtu nomiruši vairāk nekā 170 tūkstoši cilvēku Eiropā. It kā nebūtu likts uz spēles darbs miljoniem cilvēku Eiropā. Mēs taču saprotam, ka šī krīze radīs milzīgu recesiju un ka mēs varēsim saskarties ar IKP krītumu par vairāk nekā 8% šogad. Tas nozīmē, ka viņi vienkārši nesaprot, par ko ir runa. Mums ir jāsaprot, ka ir pienācis patiesības brīdis, mums ir jāliek kārtas galdā. Mums ir jādomā par politisku savienību, galgulā tas iet daudz tālāk nekā solidaritāte. Mums ir jāsaprot, ka šī pasaule ir tik bagāta ar notikumiem, ka mums ir jādomā par tālākiem plāniem. Šī Covid krīze rada asimetrisku ietekmi. Ja mēs domājam, ka Eiropas Savienībai ir jālabo šī asimetrija, tad mums ir jāstrādā pie šī, kop, šī, šī kopējā projektā. Mēs eh, nedrīkstam pieļaut to, ka dažas dalībvalstis palīdz saviem uzņēmumiem, bet eh, citās dalībvalstīs šie uzņēmumi vienkārši nomirst, eh, tāpēc, ka tur trūks resursu. Ja kāds padomē netic Eiropijskiem risinājumiem, tad viņiem Nevajadzētu likt šķēršļus ceļā tiem, kas tic Eiropai. Gal galā mums ir jāsaprot, ka problēma nav piešķirt naudu. Problēma ir, vai mēs ļausim Eiropai virzīties uz priekšu. Tieši tāpēc es ceru, ka padome apstiprinās šo daudzgadu finanšu plānu ar kvalificēto vairākumu nevis vienprātīgi. 23 valstis tagad ir kļuvušas par ķīlniecēm tikai dažu valstu dēļ. Uzskatu, ka solidaritāte, diemžēl, netiek nodrošināta. Mēs eh, rīkojamies kā tuvredzīgie. Mēs redzam, ka daudzpusējība tagad tiek apdraudēta. Mums ir vajadzīga kopīga pārvaldība, mums ir jādomā arī par sociālo pīlāru, ir jāaizsargā tie, kuriem visvairāk ir vajadzīga palīdzība. Tieši tāpēc es arī ticu šai um, bērnu garantijai, un es uzskatu, ka mums ir jāinvestē nākamajās paudzēs. Mums ir jādomā arī par um, zaļo Eh, pār, transformāciju, mums ir jādomā arī par biodaudzveidīgumu, un mums ir jādomā arī par um, milzīgajiem parādiem, kurus mums vajadzēs kopā sekt. Fonderlainas kundze, mums ir jādomā, kā mēs varētu pārskatīt arī Eiropas pusgadu. Mēs nevaram šeit uzlikt nosacījumus, uh, Uh, lai apgriezu pensijas. Mums ir jāinvestē uh, vides ilgspējīgumā un arī sociālajā ilgspējīgumā. Tieši tāpēc mums ir arī ir jāatbalsta tiesiskums. Godējumie kolēģi, mēs vēlamies uzņemt atbildību. Fonderlainas kundze, jūs jau tagad redzat, ka Eiropas parlaments ir gatavs strādāt pilsoņu labā. Tagad jums vajadzēs pārliecināt mūsu draugus padomē. Lūdzu, izturieties stingri, un mēs būsim jūsu pusē. Un tas viss, protams, nāks par labu nākamajām paudzēm. Lielas paldies! Tagad izteiksies Dacians Čolos. Thank you, President, dear colleagues. This... Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Šī uh, ekonomiskā krīze maina būtiski situāciju Eiropas Savienībā. Tā ir bezprecedenta krīze. Uh, un uh, prasa arī atbilstošu eh, atbildi. Nav citu alternatīvu. Vai nu mēs lielā apjomā veiksim investīcijas ekonomikā, vai arī saskarsimies ar vēl smagākiem triecieniem. Šis pasākumu kopums ir nepieciešams visām dalību valstīm, neatkarīgi no tā, cik smagi tās ir cietušas no ekonomikas uh, un veselības krīzes, jo mūsu uh, iekšā iekšējais tirgus ir apdraudēts, un ja tas uh, sabruks, tad cietīs visi uzņēmumi un visi iedzīvotāji. Uh, komisijas priekšsēdētājas uh, ierosinājums aizņemties naudu finanšu tirgu ir pelnījis ievērību. Tas ir Eiropas mēroga risinājums Eiropas mēroga problēmai un tas arī palīdzēs uh, mums tikt galā ar problēmām, ka, ko piedzīvojam iepriekšējā finanšu krīzē, ka valstīm bija jāizņemas nauda, lai uh, to uh, novirzītu uz ekonomiku. Bet mēs tagad uh, veicām investīcijas, domājot par turpmākiem 30 gadiem. Šīs investīcijas ir paredzētas nākotnes attīstībai un uh, Eh, tās arī attieksies uz nākamām paudzēm, un tādēļ mēs nevaram balstīties uz pagātnes idejām. Mums ir jāatjauno ekonomikas perspektīva, jānodrošina darba vietas, jārada jaunas darba vietas un jārada reāla Eiropas pievienotā vērtība Uh, digitālai un zaļai darba kārtībai ir jābūt mūsu attīstības pamatā. Svarīga ir solidaritāte, cīņa pret nevienlīdzību starp dažādām teritorijām Eiropā. Tas būs vai nu pamats mūsu turpmākai attīstībai vienotībai vai arī uh, klupšanas akmens. Nākamais elements - Eiropas Savienība nav uh, naudas automāts, tas ir kopīgs projekts, un visiem ir nepieciešams vienāds skatījums uz Eiropas nākotni. Uh, riņu Eiropa atbalstīs tikai uh, tādu daudzgadu finanšu plānu, kas uh, ietvers nosacījumus par tiesiskumu principu ievērošanu. Nākamais ir daudz mācība, ko varam gūt no šīs krīzes. Eiropas Savienībai ir jābūt aktīvākai un tādēļ ir jāorganizē konferences par Eiropas nākotni. Ceļš uz atveseļošanos būs ilgs un grūts, bet mūsu pieņemtie lēmumi šodien ietekmēs miljoniem cilvēku nākotni, mūsu iekšējā tirgus nākotni un visas Eiropas Savienības nākotni. Tādēļ Eiropas Savienība ir jābūt vienotai un jācīnās vienoti. Paldies, Čološ kungs. Nākamais runātājs ir Meitena kungs no ID grupas. Paldies, priekšsādātāji. Ko, eh, tā tad. Uh, kanclere Merkele skaidri bija pateikusi, nebūs ne eiro bondas, ne uh, ne arī koronā svērtspapīri, bet tagad tiek veidot šis 500 miljārdu fonds, eh, izdalītas dāvanas, nav nekāda juridiskā pamata eh, šādam fondam Eiropas Savienībai nav eh, bijis atļauts līdz šim aizņemties naudu finanšu tirgos, un tagad jūs komisijas priekšsēdētāja prasāt vēl vairāk, jums nepietiek uh, ar eh, šo eh, vaiprātu jūs vēlaties vēl lielākas naudas summas. Tas ir pilnīgs ārprāts un uh, lieli cietēji būs Eiropas Savienības pilsoņi, nodokļu maksātāji. Tas, ko jūs darat, tas ir pilnīgi bezatbildīga rīcība un tā ir naudas izšķērdēšana un finanses politiska pašnāvība tā ir. Kā jūs varat domāt tik milzīgās summās un būt, jūs aizsadzaties ar liekulīgiem apgalvojumiem par solidaritāti? Austrijas, Nīderlandes, Dānijas un Zviedrijas valdības es aicinu nepiekrist šim vaiprātam. Paldies! Paldies! Tagad Kellers kundzei vārds. Thank you! Lielas paldies! Jā, piedzīvojam šobrīd ļoti dziļu krīzi Eiropā, un mums nepieciešams uz to rēģēt. Es domāju, tas ir arī tāds pamatīgs moments, kad mēs varam parādīt atbildību, kad varam domāt kopīgi, varam sadoties rokās un domāt, kā no tā visa tikt laukā. Šai parlamentā ar plašu vairākumu mēs parādījām, kāds ir ceļš uz priekstu, priekšu ar šādu pamatīgu atvesaļošanās pasākumu kopumu, ar spēcīgu daudzgadu finanšu plānu, ar zaļo kursu, kas palīdzētu tautsaimniecībai, vienlaikus risinot arī klimata krīzi un, protams, bioloģiskās daudzveidības krīzi, kas šobrīd arī nav atrisināta. Ārkārtīgi priecājos, ka zaļie visā Eiropā šo kopējo kursu atbalsta, to saku ar prieku. Eh, mīļais Manfred, nu nevar tā vienmēr slēpties tikai aiz zaļo muguras. Mēs esam saņēmuši plašu sabiedrības atbalstu arī, piemēram, no Austrijas zaļās partijas. Viņi atbalstīja šī parlamenta nostāja. Nu, varbūt jūsu labais draugs vīnē tas, kas rada problēmas drīzāk. Un varbūt, ka jums ir jācenšas viņš pārliecināt, lai viņš arī pievieno savus spēkus mūsējiem. Mums tiešām ir jādara šis kopējais darbs, jāpārliecina valdības, lai tās to atbalsta, tā lai šī cīņa var vērsties plašumā. Jo es tiešām uzskatu, ka Eiropas komisijas priekšlikums ir lielisks un liels solis uz priekšu. Mēs atzinīgi vērtējam to uzsvaru, ko jūs liekat uz grantiem, ja piešķīrumiem, tā lai neviena dalībvalsts nepaliktu iepakaļus. Kopējais apjoms varbūt izrādīsies nepietiekams laika gaitā, bet jebkurā gadījumā mums jāpārliecina jāpārliecinās, ka nemazinām ambīcijas daudzgad finanšu plānu ietvarā. Mums ir jādomā tālāk, raugoties nākotnē. Kā jau kolēģi teica, protams, te ir arī zināmi nosacījumi fond, šo fondu izlantošanā. Un es gribētu lūgt visus šeit neatkārtot tās kļūdas, ko esam pieļāvuši pagātnē pagātnē, kur mēs piespiedām valstis īstenot aklu taupību un tādus tirgu vērstus pasākumus. Tas nekad nespēja funkcionēt. Mums ir jāpārliecinās, ka līdzekļi tiek atbilstīgi investēti tādos projektos, kas patiešām ilgtermiņā dod pievienoto vērtību, palīdz saglabāt darba vietas un palīdz arī glābt šo planētu. Ilgtermiņā šis atveseļošanās plāns un daudzgadu finanšu plāns būs tie instrumenti, kuriem ir jāmobilizē sociāla ekoloģiskā pārēja un vienlaikus jāveicina dzimumu līdztiesību līdztiesība. Mums nepieciešams arī, protams, ievērot zināmus pamatnoteikumus, piemēram, tiesiskums un demokrātija. Atsevišķas valdības uzskata, ka tās var visu panākt vienas pašas saviem prātiem, bet varbūt viņām vajadzētu padomāt par to vēlreiz. Arī šīs valdības ir guvušas un valstis ir guvušas savu labumu no šī vienotā tirgus, no pārvietošanās brīvības un tā tālāk. Un jāsaka viena otra arī no pārāk um, vājajiem nodokļu noteikumiem. Mīļie kolēģi, Eiropā ir vajadzīgs liels solis priekš. Mums ir vajadzīgs tāds pats solis priekš, ar kādu nāca klajā Šumans pirms 70 gadiem, un parlaments ir parādījis, ka ir gatavs to darīt. Es ceru, ka dalībnieki dalībvalstis parlamentam sekos. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk EKR grupas vārdā Van Overtvelda kungs. Lūdzu. Prezident, kolēģās. Priekšsēdētāji, go, godātie kolēģi. Nu, dien, mani ļoti iespaidoja tas, kā pilsoņi un uzņēmumi šīs krīzes laikā ir spējuši cīnīties ar krīzes radītajām problēmām. Un es domāju, ka arī mūsu ambīcijām ir jābūt efektīvām un, vei, un pamatotām. Ja vēlamies nodrošināt šādus grantus un aizdevumus un piešķīrumus, tad jābūt skaidriem nosacījumiem, tā, lai šie līdzekļi nonāktu pie tiem, kam tiešām tas ir visvairāk vajadzīgs. Ir, protams, ļoti daudz un dažādi pasākumi, ko mēs varam īstenot, bet kas līdzekļus pat neprasa. Nu, piemēram, iekšējā tirgus spēcināšana ir ārkārtīgi svarīga lieta šīs krīzes ietvaros. Mums ir jāpārliecinās, ka šī uzņēmēja darbības kopējā vide tiek saglabāta, spēcināta. Startautiskie koncerni šobrīd veido um, vāc līdzekļus un dažādi grupējumi to dara, bet nevienmēr ar tiem labākajiem mērķiem. Mums jāparaugās, lai tas notiek taisnīgi. Jāraugās arī par to, uz to, kur šie līdzekļi tiks izmaksāti un kā tas viss tiks finansēts. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi no sabiedrības skatu punktu raugoties. Ir svarīgi, lai būtu darba vietas un un lai viņiem nebūtu beigu beigās jāatsakās no saviem ietaupējumiem šādu programmu finansēšanas dēļ. Vienlaikus mums jāraugās arī uz to, kā šis finansējums tiek gūts, kā šeit tiek e, iesaistīta Eiropas centrālā banka. Viens otrs šķiet domā, ka ir kaut kādas bezgalīgas naudas rezerves kaut kur, no kā var tikai pagrāpties, bet es domāju, ka tā taču tas nav. Un mums jādomā par to, kādas problēmas šāda bezgalīga aizņemšanās varētu radīt. Turklāt mums vajadzētu arī šobrīd domāt par vienu no tādiem eh, jautājumiem, par ko netiek tik bieži runāts. Piemēram, šie digitālie uzņēmumi, kas nemaksā pietiekami nodokļos, tiem jādara daudz vairāk. Protams, šādi noteikumi jā, jā, jāpiemēro ļoti efektīvi, varbūt caur SAO normām un tam līdzīgi, bet Eiropas Savienība par to nedrīkst aizmirst. Lielas paldies! Nākamais runātājs Obrīkundze. Madame... Paldies, priekšsēdētāji! Fonderlajens kundze jau mēnešiem ilgi mēs jūs brīdinājāt, un š, brīdinājām šī krīze nav tāds uh, kaut kas. Uh, izņēmuma uh, garā. Uh, Patiesībā tiek grauta mūsu rūpniecība, sociālā aizsardzība. Jūs runājat par uh, paudžu līgumu. Es ja tieši pārstāvu šo paudzi, kas cieši no Eiropas Savienības uh, īstenotās liberālās politikas pēdējo gadu laikā. Tā ir vēl pastiprinājusi nevienlīdzību. Uh, un tādēļ būtu nepieciešams skaidri atteikties no pagātnes dogmām, bet jūsu priekšlikums ir tāds uh, pusceļā palicis. Uh, jūs uh, ierosinājāt krīzes sākumā atteikties no budžeta kontroles, bet no otras puses pēc durvīm tā atkal atgriežas Eiropas pusgada veidā Uh, prasot, lai uh, dalība valstis atgrieztos pie līdzsvarota budžeta, un labējie bija par to, protams, uzreiz sajūsmā. Protams, ne visu var nopirkt par naudu, un mēs uh, atbalstām pašresursu veidošanu tādu kā plasmas nodoklis, CO2 nodoklis, kam ir spēcīga ekoloģiska loma. Uh, bet kā tāpat laikā mēs varam atteikties no nodokļu uzlikšanas uh, multimiljārdieriem uh, ļoti uh, bagātiem cilvēkiem un uzņēmumiem, kuru ieņēmumi ir pieauguši par 35% pēdējā laikā. Viss eh, tās valstis, kas visvairāk cietušas no krīzes, ir pelnījušas atbalstu, bet atklāti jāsaka, ka kopējā vienādojumā tas neko daudz nemainīs, jo vienmēr būs eh, valstis un cilvēki, kuri par to pārsvarā samaksās. Šie 750 miljārdi, protams, ir apsveicama summa, bet tā ir tikai trešā daļa no tā, ko kreisie spēki prasīja vēl pirms nedēļas. Un papildus šie 500 miljārdi, kas tiek pasniegti kā tieši piešķīrumi, nu, ir šaubas par to, vai šie pašu resursi, par kuru summu jūs arī nerunājāt, varēs finansēt šos uh, piešķīrumus, bet gluži pretēji tas novedīs vēl pie papildus parādu veidošanās ar Eiropas budžeta starpniecību. Un kā, eh, tā, kāda ironija, kad jūs runājat, ka tas viss tiek darīts jaunās paudzes vārdā, bet tieši šī jaunā paudze šos parādus būs spiesta samaksāt ir jāatsakās no taupības pasākumiem, jāanulē kr ar krīzi saistītie parādi un Eiropas centrālai bankai ir jādod aizdevumi tieši valstīm, lai izvairītos no spekulācijas, kas notiek uh, finanšu tirgos un ir demokrātiski bez kaislībām jādebatē par to, kā risināt klimata krīzi, kā cīnīties pret nevienlīdzību jo muļķīga ir ideja domāt, ka budžeta, līdzsvarots budžets palīdzēs mums šīs problēmas atrisināt. Jo mēs nedrīkstām finansēt tādus pasākums, kas novada pie darba vietu likvidēšanas, kā tas ir Renault autoražošanas uzņēmumā Francijā vai citviet. Nevar bez nosacījumiem atbalstīt novecojušas industrijas, uh, bet ir jāatbalsta sociāli, ekonomiski pasākumi, jāgarantē darba vietu saglabāšanas, ekoloģisku pasākumu veikšana. Mūsu e, kreisie ekoloģiskie spēki ierosina citu risinājumu rast šai krīzē, veidot jaunu modeli, lai mūsu uh, sabiedrību uh, pasargātu no nākotnes satricinājumiem. Lielas paldies! Adinolfi kundze, pie politiskajām grupām nepiedaroša deputāte. Dāmas un kungi, līdz šim mēs eh, esam eh, dzirdējuši tikai to, ka ir atrastas idejas, kas mums var dot eh, cerību. Bet īsnībā šeit ir runa par parādiem un par ilgtermiņa parādiem. Uh, bet tie it kā mums e, ļautu nodrošināt šo zaļo un digitālo revolūciju, ko mēs e, tik ilgi esam prasījuši. Diemžēl tikai tagad e, sāksies īstās cīņas. Mums ir jāskatās, kas notiks padomē. Dažas valstīs, kuras mēs saucam par taupīgām valstīm, bet kuras īstenībā vajadzētu saukt par egoistiskām valstīm, mēģina to visu nobremzēt. Itālijā piecu zvaigžņu kustība Mm, cer, ka šis plāns mums ļaus kaut ko mainīt Eiropas Savienības mm, modus operandi. Tikai šāda veida krīzes ir liekušas mums saprast, kas ir pats svarīgākais, un tas ir Eiropas solidaritātes gars. Vai mēs šeit rakstām vēstures grāmatas? Nu, cerams, ka tā ir, un cerams, ka šis būs tāds īsts pagrieziena punkts vecajam kontinentam. Lielas paldies! Es eh, patiešām atvainojos, bet eh, mums ir jānodrošina eh, fiziskās distancēšanās noteikumi un to ievērošana Eiropas parlamentā. Šie noteikumi ir obligāti. Es eh, patiešām atvainojos, bet ja šie noteikumi tiks eh, pārkāpti, tad eh, zālziņi dosies pie jums un jums aizrādīs. Mums ir vairākas zāles pieejamas, kura kolēģi var sekot līdzi plenārsesijai. Protams, ka runātājiem ir jāatrodas šeit, plenārsēžu zālē. Vārds tagad Morisena kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, Fonderlainas kundze. Liels paldies, ka esat Eiropas parlamentā. Paldies arī par jūsu priekšlikumu. Kolēģi, šodien ir ļoti svarīga diena. Eiropas Savienības pilsoņi gaida palīdzību no Eiropas Savienības, un šodien mēs viņiem varam teikt, jā, palīdzība būs. Mēs veidojam šo jauno pakotni, Eiropas Savienība nodrošina rezultātus. Šis ir jauns instruments, un atbalsts būs pavisam konkrēts. Tas ļaus reāli palīdzēt gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem, gan pašām valstī. Kādi tagad ir nākamie soļi? Šodien ir tikai pats sākums. Mums ir jāizveido pati labākā atvesaļošanās pakotne, un, lai mēs to varētu panākt, Eiropas parlamentam patiešām ir jābūt iesaistītām. Kolēģi, kas atrodas šeit zālē, nāk no visiem Eiropas Savienības reģioniem. Viņi visu laiku un pastāvīgi kontaktējas ar uh, Eh, mūsu pilsoņiem. Viņi zina, kas ir vajadzīgs slimnīcām, kas ir vajadzīgs uzņēmumiem, kas ir vajadzīgs pašiem cilvēkiem. Tieši tāpēc Eiropas parlaments ir pilnībā jāiesaista, lai um, pieņemtu lēmumus par to, kā šī nauda tiks tērēta un arī par to, eh, kā šī nauda vēlāk būs jāatmaksā. Eiropas parlamenta iesaiste nodrošinās to, ka šī atvesaļošanās pakotne būs patiešām labi sagatavota. Šai eh, atvesaļošanas vakotnē būs eh, reāla ietekme uz pilsoņu nākotni, un eh, tieši tāpēc parlamentām, kurš pārstāv pilsoņus, ir jābūt iesaistītam pilnīgi visos aspektos. Kolēģi, mums ir arī jāsaprot kopskats. Fondelainas kundze runāja par visu budžetu. Mums ir jāizveido tāda atvesaļošanās pakotne, kas sniegtu atbalstu cilvēkiem un ekonomikai, kas ļautu pārvarēt vīrusa krīzi. Bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par vecajām prioritātēm, kādas bija Eiropas. Eiropas Savienības budžetā. Mēs nedrīkstam aizmirst par lauksaimniekiem, par studentiem, par mūsu jaunajām prioritātēm, proti par zaļo kursu, par drošību, par digitalizāciju. Mums ir vajadzīgs arī gana daudz rezervju, lai mēs varētu tikt galā ar neparedzamām krīzēm, kas noteikti radīsies nākamajos septiņos gados. Tie ir mūsu darba kopējie principi. Esam gatavi sadarboties ar Eiropas komisiju, un es arī ceru, ka komisija būs gatava sadarbībai ar Eiropas parlamentu. Lielas paldies, Benifei, Benifei kungs! viena minūte. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Fonderlainas kundze. Pasaule uz mums skatās. Pasaule skatās, vai, uh, lai redzētu, vai šī savienība, kas balstās uz tiesiskumu, uz eh, labklājību un kas ir ilgus gadus cīnījusies ar sociāliem jautājumiem, varētu tikt galā ar šo krīzi. Uh, Komisijas priekšlikums ir ambiciozs un šķiet, ka tas atbilst mūsu kopējiem izaicinājumiem. 750 miljārdi eiro, no kuriem liela daļa tiks piešķirti kā piešķīrumi. Tas ir šis risinājums ārkārtas krīzē, par kuru mēs tik ilgi esam runājuši. Un, protams, ka šeit būs vajadzīga solidaritāte. Arī par to mēs šeit parlamentā esam daudz sprieduši. Es vēlos norādīt Sasoli kungam, ka mēs sniegsim atbalstu e, šīm priekšlikumam. Protams, ka dalībvalstu valdībām arī vajadzēs dot savu ieguldījumu. Mums ir jādomā par Eiropas nākamajām paudzēm, un tieši tāpēc mums ir jārīkojas ātri un patiešām skaidri, jo eiropieši vairs nevar gaidīt. Hairis kundze. Priekšādātāji, Fonderlainas kundze, šis e, priekšlikums ir ļoti tālajošs, bet es gribu uh, izteikties atklātēji. Uh, Mēs eh, jautājam, no kurienes nāks šī nauda. Mēs eh, zinām, ka šī nauda ir Google, Amazon, Facebook. Šī nauda pašlaik atrodas pie eh, milzīgajiem multinacionālajiem uzņēmumiem, kas nemaksā nodokļus. Mums vajadzētu viņiem mm, likt maksāt. Galu galā tas ir jādara arī Ķīnas industrijai, kas rada milzīgu piesārņojumu. Mums eh, ir jādomā par pašu resursiem, un ir jārīkojas jau tagad, mēs eh, nevaram gaidīt vēl gadiem ilgi. Mums eh, ir jāsavāc šī nauda, un tad mēs varētu dot arī jaunu elpu visiem tiem, kas līdz šim nav varējuši attīstīties. Priekšādātājs kundze, godāmie kolēģi, šis vīrus izplata ne tikai nāvi, tas izplata arī izmisumu. Mums Eiropai ir jārod atbildes, kuras no mums gaida mūsu pilsoņi. Liels paldies par šo priekšlikumu, un mēs gaidām, kas notiks tālāk. Pānces kungs, viena minūte. Grazie Presidente. Buon pomeriggio Presidente von der Leyen. Eh, prendo atto che oggi è venuta presente. Paldies, priekšādātāji. Von der Leyen skundze. Jūs nākat klajā ar priekšlikumu, kas seko pēc Merkeles un Makrona priekšlikuma, ar kuru viņi nāca klajā pirms nedēļas. Šķiet, ka komisija atbalsta Makrona un Merkeles plānu. Itālijā Kontes valdībai arī bija ļoti daudz ambīciju, bet realitātē nekas daudz nav paveikts. Vēl ar vien ir ārkārtīgi daudz bezdarbnieku. Lai mēs varētu finansēt šo jauno atveseļošanu, mums būs vajadzīgi nodokļi. Šie nodokļi noteikti būs liels sloks gan pilsoņiem, gan arī MVU tie šo krīzi tikai pastiprinās. Jūs runājāt par strateģiskām nozarēm. Šīs nozares ir vitāli nepieciešamas dažām valstīm, un turisms ir tikai viena no šīm nozarēm. Mēs eh, gribam redzēt, kāds būs eh, šis grafiks, vai tiešām visi piekritīs, vai nīderlandieši piekritīs, un kad tas notiks. Mēs redzam, ka Eiropas ekonomika mirst vai nu birokrātijas vai koronavīrusa dēļ, bet jūs visu vainu uzvaļat tikai populistiem. Lielas paldies tagad Eikhauta kungam vārds. Paldies priekšādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties eh, komisijai par šo priekšlikumu. Mēs redzam, ka šeit parādās vieta investīciju plānam. Šīs plāns Eiropai ir ārkārtīgi nepieciešams, un šim plānam ir jānāk no Eiropas, ne tikai no dalību valstīm. Ja mēs to visu atstāsim dalību valstu ziņā, tad, diemžēl, līdzsvars eh, pazudīs vēl vairāk. Mēs redzam, ka puse no valsts subsīdijām nāk no Vācijas, un Tas arī norāda uz to, cik ļoti mums trūkst šī līdzsvara. Lielas paldies, ka nācāt klajā ar šo investīciju plānu. Jā, mēs eh, cerām, ka ne tikai zaļie, bet arī citas partijas, tā skaitā arī mana eh, valdība Nīderlandē, sapratīs, cik ļoti mums ir vajadzīga šāda moderna investīciju programma. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka investīcijas patiešām tiks ieguldītas zaļajā kursā un digitalizācijā. Galu galā tie ir tikai vārdi, un tagad mums ir jādomā, kā sākt eh, reāli rīkoties. Šeit man ir jautājums komisijai. Mēs runājam par 750 miljardiem, bet, ja runa par valstu piešķīrumiem, tad tie ir apmēram 200 miljardi, un šeit atbalsts ir beznosacījuma atbalsts. Eh, komisijai un Vēstāgeris kundzei vajadzētu ievies nosacījumus arī šīm valsts subsīdijām. Šiem nosacījumiem ir um, jābūt piemērotiem ne tikai Eiropas atbalstām, bet arī valstu sniegtiem atbalstam. Lielas paldies! Eh, tagad Sidlo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Europa potrzebuje dzisiaj... Lielas paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi! Eiropai šodien ir vajadzīga cerība Un ar prieku tāpēc dzirdēju to, ko teica komisijas priekšādātāja. Viņa teica, lūk, tiek vākti līdzekļi kopā. Nu, un, protams, ka mums ir vispirmām kārtām vis, jāizkristalizē visas tās detaļas, nu, lai nebūtu tā, ka šie līdzekļi nāktu, nezinu, no kurienes pēc tam nevarētu tikt atmaksāt. Es domāju, tāpat laikā šobrīd drīztais laiks pienācis tieši to arī darīt. Un tad priekšādātāji jūs teicāt um, arī tā, ka jūs teicāt, lūk, ir nepieciešams likt pie mācības vēlas mūsu politiskās domstarpības. Jā, es domāju, ka Eiropas Savienībai tieši tā šobrīd ir jārīkojas. Mums ir jāveicina savstarpēji uzticēšanās, solidaritāte. Tam jā, tā, lai šī situācija varētu tikt uzlabota visās dalību valstīs un tā, lai katrs saņem to palīdzību, kam, kas tiem ir vajadzīga. Eiropai šobrīd ir vajadzīgas darba vietas un cerība, un es varam, domāju, uz jums par to paļauties. Nākamais runātājs Kingo Šīkungs, viena minūte. Priekšādātāji, paldies! Neatkarīgi no tā, kāds šeit ir saturs, ir ārkārtīgi atbaidoši, ka Eiropas Savienība kārtējo reizi šādos kritiskos laikos nāk klajā ar kaut kādu darījumu aiz slēgtām durvīm. Visi, kas kritizē Eiropas Savienību pārskatāmības trūkumu dēļ, to dara ļoti pamatot. Es domāju, Eiropas Savienība vēlas izskatīties demokrātiski, tad tā vajadzētu tā sākt arī rīkoties. Es varu tikai un vienīgi cerēt, ka atšķirībā no iepriekšējā Merkels un Makrona darījuma, kas tika pieņemts 18. gada jūnijā par fiskālo um, paktu. Šis darījums eh, gūs labākus panākumus. Toreiz tas pakts izgaisa zilā gaisā, un par to mēs vēl neko pēc tam vairs arī nedzirdējām pēc tā izziņošanas. Un es tiešām varu tikai un vienīgi cerēt, ka šis pasākumu kopums dos vajadzīgos rezultātus. Un tomēr jāsaka, esmu nobažījies. Esmu nobažījies par to, ka šis 500 eh, miljārdu fonds nedarbosies viss kā tādas eiro obligācijas un nenodos pa valstu parādus, piemēram, uz Eiropas Savienību savienības līmeni, bet gluži otrādi uzliks tikai papildu slogu atsevišķu dalībvalstu parādu slogam, kas tādā veidā turklāt tālāk veicinās taupības pasākumus šajās dalībvalstīs, lai tautsēmniecība varētu šos parādus atmaksāt. Un tāpēc es ceru, ka šai atvesaļošanās plānā paredzētie līdzekļi tomēr beigu beigās nenonāks arī, piemēram, pie dažādiem milzu digitāliem koncerniem, bet tiešām pie MVU, kas ir Eiropas tautsēmniecības mugurkauls. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Estere de Lange uz divām minūtēm. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Komisāri. Sākšu savu uzstāšanos Nīderlandiešu valodā, jo ja domāju, svarīgi rīkoties tieši tā. Gribu teikt, ka atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikumu. Iepriekšējās krīzes laikā Eiropa nogaidīja pārāk ilgi pirms sāka palīdzēt, un labi, ka tagad mūsu priekšā ir priekšlikums. Turklāt tika runāts arī par visām šīm saiknēm starp piešķīrumiem un aizdevumiem. Uh, un tā tālāk, bet tas fakts vien, ka šis priekšlikums ir mūsu priekšā, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Varam tālāk strādāt pie detaļām. Atcerēsimies turklāt, ka visi esam šeit vienā laivā, tāpēc mums ir jāstrādā pie tā visa plecu pie pleca. Nu, te, protams, varam runāt par visiem šiem pašu resursiem, digitālo nodokli, arī emisiju tirniecības schēmu, bet tas galvenais, manuprāt, šai gadījumā ir tas, ka šiem līdzekļiem jātop tērētiem labi un pareizi. Mēs šobrīd uzņemamies parādus, un no tā izvairīties šai krīzē nevaram, bet šobrīd, protams, nav skaidrs, kad un kā tos varēsim atmaksāt, un tāpēc es esmu nobežīsies par to, ka tai gadījumā, ja dal... pašu resursu nebūs, jo viena otra dalībvalsts ir preto, tad beigu beigās mums būs būtu jāizmanto šis pats Eiropas budžets, lai šos parādus atmaksātu. Un tas savukārt nozīmēs, ka mums būs mazāk līdzekļu dažādu politikos e, projektu un programmu īstenošanai. Tāpēc es gribētu mudināt padomi piedalīties šī lēmuma pieņemšanā, lai būtu šie pašu resursi, jeb jāparedz lielāka resursi jau šobrīd daudzgadu finanšu plānā. Ir vajadzīga skaidrība, lai šis pasākumu plāns varētu darboties. Un tad tas, ko teica Garcijas kundze paredz, es to teicu to pat nīderlandiski, ka mums ir nepieciešams tiešām pie tā visa strādāt plecu pie pleca kopīgiem spēkiem. Un ja jūs beigu beigās nonāksiet pie situācijas, kur 23 valstis atbalsta un 4 ir pret un jābūt vienprātībai, tad nevarēsim nekā rīkoties. Tad tādā gadījumā jūs tiešām stumsiet visu šo politiku ekstrēmi labējā virzienā. Jums ir jārēķinās ar tiem proeiropiskajiem spēkiem arī tajās valstīs, kur šobrīd ir šāda pret šādiem pasākumiem noskaņot valdību, bet atbalstiet tos un arī tad mēs atbalstīsim jūs. Paldies! Nākamais runātājs Jens Gājers, viena minūte. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi, godātā Fonda Lajens kundze. Šķiet, ka viņi jau laikam ir zāli atstājusi, tā es skatos. Un nu, tomēr gribēju teikt jums paldies par to, ka bijāt šeit likāt kā Eiropas izpildvar priekšā šo plānu. Es domāju, ka ir tikai pareizi, ka tā attiecīgi šāds demokrātijas orgāns kā mēs par to lemsim tālāk. Turklāt gribētu apsveikt komisiju ar šo priekšlikumu, ko jūs um, likāt mums priekšā. Tas, manuprāt, ir samērīgs un arī ar konkrētiem mērķiem. Jāsaka, es nedaudz vīlies gan par nedaudz tādu dušas trūkumu. Varēja būt šeit vēl vairāk labu priekšlikumu. Esam vienu otru tādu jau apsprieduši, tas visiem ir zinām, bet jāsaka, tas viss te, šeit ir ticis mazliet mazināts. Kad es tad lieku, ska, iedomājos situāciju padomē, tad, protams, tur ir visas šīs sarunas, manevrēšanas, kā to labi varam iedomāties. Bet es domāju, ka skaidri un gaiši vajadzētu pateikt, par kādiem pašu resursiem jūs iestājaties un uh, ko jūs liekat priekšā šeit parlamentu un padomē. Nu, jāsaka, jūs taču zināt, ka no mūsu puses jums šai virzienā ir atbalsts, un tāpēc nevajadzētu te likt šim pasākumam bremzes. Uh, Vēl viena lieta, kas man rada bažas, ir tas, kur šie līdzekļi aizies. Es domāju, ka prioritē jābūt novatorismam, sociālām lietām, tāprāt, protams, vidas aizsardzībai, bet, manuprāt, tieši šādas konkrētas informācijas priekšlikumā ir par maz. Lies paldies, nākamais runātājs deputāts Garikano. Priekšādātāji, paldies! Paldies, priekšādātāji! Šajās dienās eh, Eiropieši beidzot piesardzīgi var sākt iet ārā no savām mājām. Mēs redzam, ka eh, medicīnā situācija uzlabojas, bet eh, ekonomikā, protams, nekas nav uzlabojies. Te ir runa par cilvēkiem, kuriem ir kāds mazs uzņēmums, un viņi, diemžēl, nezina, vai viņiem vēl būs darbs mēneša beigās. Mums ir jāsaprot, ka miljoniem eiropiešu ir uztraukšies par savu nākotni. Mēs priecājamies, ka Eiropas Eh, komisija ir paveikusi to, ko pirms dažām nedēļām parlaments tā lūdza. Tātad mēs kopīgi uzņemsimies parādu, lai veidotu šo ambiciozo ekonomikas atveseļošanas plānu. Taču es gribētu saukt visus pie atbildības, gan komisiju, gan arī dalībvalstis. Šīs plāns ir steidzams. Katru dienu vairāk nekā 200 uzņēmumi bankrotē manā valstī. Mēs eh, šeit eh, diskutējam, bet eh, tikmēr cilvēki vienkārši zaudē darbu, viņiem apstājas dzīve. Mums vajadzētu rīkoties strauji, mums vajadzētu panākt, lai šis plāns patiešām būtu reāls. Mēs nevaram likt Eiropiešiem vilties. Te ir runa par patiešām pagrieziena punktu. Eiropas nākotne tagad ir atkarīga no mums. Uh, Lielas paldies! Tagad eh, Žvāna kungam viena minūte. 140. Paldies priekšsēdāji 540, 850 miljārdi kādas svina bumbas tiek piestietas savienības kājām, domājot par nākotni. Un tagad mēs arī uh, baidāmies, ka tas viss tiks izmantots par iegānstu, lai uh, virzītu uz priekšu federālistu darba kārtība, Eiropas nodokļi, uh, ekonomiskā pārvaldība. Uh, bet uh, manuprāt šis uh, plāns būs neiespējams, tā it kā būs atgriešanās nākotnē, bet patiesībā to nevarēs uh, realizēt. Tiks runāts par ekoloģisko un sanitāro sabrukumu, bet ir pasaule, kur vienlīdzība ir svarīgāka par uh, brīvo tirzniecību, svarīgākam jābūt ir, uh, svarīgākā jābūt pasaule produktu izcelsmei nekā citiem jautājumiem. Un tagad tiek uh, veidoti uh, nesaprātīgi pasākumi. Mums ir jādomā par nākotni, lai novērstu pilnīgu krahu. Paldies, Karemkungs. Priekšsēdētājs Eiropas solidaritāte ir nepieciešama šajā bezprecedenta krīzē un tādēļ kopīgi pasākumi ir apsveicami. Es uh, to saukt par vēsturisku pasākumu, ja tie būtu tālējošāki un vērienīgi svarīgāki, domājot par reālu mūsu ekonomikas pārveidi, ekoloģisko pārveidi. Uh, Priekšsēdētājs kundze, jūsu plāns ir nepietiekami vērienīgs, netiek ņemtas vērā sociālās grūtības, kas smacē mūsu pilsoņus, tāpat uh, netiek runāts par Parīzes uh, vienošanās izpildi vai par sugu izūšanas uh, eh, novēršanu. Es uh, vēlos redzēt reālus pasākumus, ne tikai dzirdēt skaistus vārdus. Kādēļ gan mums nesāk? sākt rīkoties apņēmīgi tagad. Mēs baidāmies elpot gaisu, dzērt ūdeni, ka tik mēs nenoindētos ar tiem. Par kādu nākotni mēs domāsim, kāda ir dzīvo būtņu vieta šai pasaulē. Uzklausīsim ekoloģistus, klimatologus un uh, medicīnas darbiniekus, ne tik daudz ekonomikas un finanšu speciālistus, domājot par nākotni. Paldies! Paldies, tagad vārds Epping kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisijas priekšlikums ir apvērsums. Šeit nav runa par covid, bet gan par varas sagrābšanu Briselē un Eiropas Savienībā, par transferu savienību, kad viena Uh, savienības daļa sagrāb otras savienības daļas naudu. Ja mēs palūkojamies uz daudzgad finanšu plāna apjomu, jaunajiem Eiropas nodokļiem un uh, arī Eiropas parlamentā daudzi to atbalsta. Tagad masīvi aizņēmumi tiks veikti komisijas vārdā pretrunā ar līguma 311. pantu. Mums ir jāpieliek tam visam punkts. Tas viss būs jāratificē 27 dalībvalstīs, vairāk nekā 50 parlamentos. Par to ir jādiskutē ar pilsoņiem, par kuriem par to visu būs jāmaksā pēc tam un uh, Vācijas konstitucionālā uh, tiesa, cerams, to visu apstiprinās. Paldies Pužemant kungam vārds. Paldies, Eiropa tiek definēta kā politisks projekts un to uh, visu parāda Eiropas reakcija krīzes situācijā. Iepriekšējā finanšu krīze nebija pozitīvs piemērs. Tik to Eh, tā parādīja nekompetentu pieju ekonomiskām un sabiedrības pārmaiņām. Mēs to nedrīkstam pieļaut vēlreiz. Jāizmanto šī iespēja Eiropai eh, ar jaunās paudzes ES starpniecību palīdzēt pilsoņiem un uh, uzņēmējiem reāli pār, pārvarēt uh, robežas un rīkoties efektīvi un uh, būt tuvu pilsoņiem. Mums ir jāizdara izvēle. Eiropa vai nu būs novecojušas valstis, kas nespēs tik galā ar nākotnes izaicinājumiem, vai arī pilsoņu kooperatīvi. Uh, kas uh, palīdzēs uh, nodrošināt ekonomisku, sociālu un kultūras progresu. Šis ir tikai pirmais solis. Uh, turpināsim šo virzību, nešauboties. Paldies, Gonzales Pons! Esam izšķiroša brīža priekšā, vai mēs būsim ambiciozi, vai mēs neizdzīvosim. Šis plāns par 750 miljardiem eiro, ko ir prezentējusi komisija, ir ambiciozs plāns, un tas mums dod arī cerības. Bet, protams, mums vēl ir daudz darāmā. Pirmkārtām parlamentam vajadzētu piedalīties šī atvesaļošanas plāna izstrādē. Eiropai tas būs tāds kā ekonomikas maršala plāns, bet Eiropai ir vajadzīgs arī Eiro, Eiropas demokrātijas plāns. Mums vajadzētu aizstāvēt demokrātiju tāpat, kā mēs aizstāvam mūsu kopējo valūtu. Tāpat arī mums ir jānodrošina, lai šis plāns sadalītu naudu taisnīgā veidā un lai pat tā patiešām nonāktu pie pilsoņiem. Mēs šeit runājam par miljardiem eiro, bet tiem ir jākļūst par reālu naudu. Pilsoņi jau vai mums netic, kad mēs sakam miljardi, jo daudzas reizes šis miljards viņiem pilnīgi neko nav devis. Mums ir jānodrošina, lai šis plāns būtu pieejams pēc iespējas iespējas ātrāk. Miljoniem cilvēku Eiropā diemžēl nevar gaidīt. Mēs redzam, ka šī ekonomikas sagrāve nogalina vairāk nekā vīrus. Tāpat arī mēs nedrīkstam samazināt Eiropas budžetu. Mums nav dažādas atšķirības, mums vienkārši ir vairāk atšķirību. Tāpat arī šis fonds nevar kalpot tam, lai mēs palīdzētu sliktajām valdībām, kas nav veikušas savus mājas darbus. Pretējā gadījumā šī krīze tikai padziļināsies. Mums ir 27 valstis, kas eh, nodrošina naudu un kas saņem naudu. Mums ir jāsaprot, ka šī nauda nekrīt no debesīm. Vēlāk vai ātrāk šo naudu vajadzēs atmaksāt, un to vajadzēs darīt pilsoņiem. Tieši tāpēc mums ir jādomā par pilsoņiem, nevis par valdībām. Mums eh, ir jāpanāk, lai sociālā valsts beidzot būtu redzama. Tāpat arī daudzgada finanšu plāns nekādā veidā nedrīkstētu ciest. Tieši, tieši dalībvalstīm beigās vajadzēs atbalstīt šo plānu. Noslēgumā ekonomika neatiecas tikai uz cipariem, te ir runa arī par uzticēšanos. Galgulā mēs šeit runājam par cilvēkiem, par dzīvām būtnēm, mēs runājam par viņu izdzīvošanu, mēs nerunājam tikai par politiķiem, kas pār viņiem valda. Liels paldies! Tagad izteiksies eh, Fernandesa kungs. Paldies, priekšādātāji! Šodien ir vēsturiska diena. Tas varētu būt sākums milzīgām pārmaiņām, kas absolūti izmainīs Eiropas uzbūves procesu. Un šīs izmaiņas iespējams būs tikpat svarīgas kā um, eiro ieviešana. Šāda kopīga parādu uzņemšanās ir milzīgas izmaiņas Eiropas Savienības eh, politikā un uzbūvē. Tas ir kaut kas tāds, par ko mēs esam runājuši gadiem ilgi, un tagad beidzot eh, mums ir komisijas priekšlikums, kas iet šajā virzienā. Es eh, uzskatu, ka uh, Šis eh, plāns par ekonomikas atveseļošanu ir saprātīgs priekšlikums. Tas ir arī stabils priekšlikums, kuru mums, protams, vajadzēs analizēt. Mēs vēl neesam iepazinušies ar detaļām, bet es eh, gribētu izmantot šo brīdi, lai vērstos pie padomes un pie Eiropas parlamenta deputātiem, aicinot eh, rīkoties, lai mēs varētu spērt šo vēsturisko soli, kas nāks par labu visiem eiropiešiem. Lielas paldies! Nākamais runātājs Zmanī kungs, vien minūte. Paldies, priekšādātāji! Jā, šajā bezprecedenta veselības krīzē visas valstis ir cietušas. Cilvēki saslimst, zaudē savus tuviniekus, viņi redz, kā viņu uzņēmumiem klājas slikti, viņi zaudē darba vietas. Šie cilvēki uzdod jautājumu, kas ir svarīgi, kas ir pats būtiskākais, kādām ir jābūt mūsu prioritātēm. Mums vajadzētu darīt to pašu, mums vajadzētu pārvērtēt Eiropas Savienības budžetu. Mēs stājamies pretī krīzē, un mēs saprotam, ka mums vēl ir daudz izaicinājuma priekšā. Cilvēki no mums gaida vienotu atbildi. Mums ir jāinvestē naudu saprātīgi, mums ir jābūt atbildīgiem, mēs nevaram šo slogu uzlikt nākamajām paudzēm. Lai mēs to varētu panākt, mums vajadzētu uzstādīt prioritātes. Mums vajadzētu uzdot sev jautājumu, kā mēs varētu pārfokusēties, kā mēs varētu pārveidot mūsu ekonomikas, lai mēs pēc šīs krīzes būtu spēcīgāki un vienoti. Tāpat kā mūsu pilsoņi, kas mēģina adaptēties šajā krīzē, arī mums vajadzētu adaptēties, tā lai mēs varētu attīstīties un nākotnē būt izturīgāki. Lielas paldies! Nākamais runātājs Haidere kungs, viena minūte. E, Eiropā ir miljoniem cilvēku, kas e, tagad e, drēba bažās par savu darba vietu un nezina, vai viņi varēs pavarot savu ģimeni nākamajā mēnesī. Šīs parlaments ir sasaucis sanāksmi, kas izmaksā uh, um, ārkārtīgi daudz naudas. Un kāpēc? Īsnībā budžeta nav. Mēs nezinām, par ko mēs runājam, par ko mēs šeit debatējam. Šeit ir runa tikai par to, ka mēs uh, radām skatuvi mm, komisijas priekšādātāji, lai tā varētu uh, veidot sev mm, skaistu tēlu. Mēs esam tūkstošiem eiro iztērējuši, un tas viss notiek veselības krīzes vidū. Un par ko šeit ir runa? Par to, kā mēs varētu um, pārnest parādus un kā mēs varētu panākt, lai uh, visi maksā šos parādus kopīgi. Galu galā mums ir jāsaprot, ka uh, galvenais, ko mēs vēlamies šeit panākt, ir atņemt budžeta pilnvaras uh, dalībvalstu parlamentiem. Krīze tiek izmantota, lai radītu Eiropas lielvaru. Lielas paldies! Nākamais runātājs Urtas un kungs. Viena minūte. Paldies! Eh, šī pakotne ir ļoti svarīga. Tas ir ļoti svarīgs solis, lai mēs integrētu eirozonu. Tas ir arī politisks signāls mūsu pilsoņiem. Mēs kopīgi uzņemsimies parādu, lai varētu stāties kopā. Eh, stāties pretī šai krīzei kopīgi. Protams, ka mēs būtu gribējuši vairāk, bet šķiet, ka tas, kas tagad eh, tiek liekts priekšā, ir minimālais, ko mēs varam darīt. Es vēlos teikt padomēji, ka tūkstošiem pilsoņu eh, dzīves ir daudz svarīgākas nekā tas, ko vēlas četras valstis, kas īsti nav sapratušas šī mirkļa nozīmīgumu. Vēlos arī norādīt, ka pirmā kārtām Digitalizācija ir ļoti svarīga, tāpat arī eh, vides aizsardzība ir ārkārtīgi būtiska. Mēs redzam, ka ir daudzas valstis, kas vēl nav pārvarējušas iepriekšējo krīzi. Tāpat arī mums ir jādomā par reformu demokratizāciju. Nedrīkstētu būt tā, ka šādas tehnokrātiskas reformas tiek veiktas eh, citiem nezinot. Un, protams, mums ir jādomā arī par sociālajām reformām. Mums ir jāvēršas pret taupīgumu, kas ir radījis ārkārtīgi eh, lielu slogu daudzām valstīm. Lielas paldies! Nākamais runātājs eh, - Fidanses kungs. Neanzi mēzi, abbiamo finalmente una proposta nero su bianco, ma non è tutto. Paldies, priekšādātāji! Pēc eh, daudziem mēnešiem, daudzu nedēļu gaidīšanas beidzot mums ir priekšlikums, bet, protams, ne viss ir zelts, kas spīd. Mums vajadzētu to izvērtēt kritiski. 700 500 miljārdi eiro piešķīrumu ir daudz, bet ar to nepietiks. Mums ir jādomā arī par nākamajiem mēnešiem, mums ir jādomā par to, kas notiks tuvākajos gados. Mēs nevarēsim pietiekami labi reaģēt uz šo krīzi. Tāpat arī ir jādomā, kas gūs labumu no šīs naudas. Ļoti bieži jūs varbūt uh, domājat tieši tāpat, kā jūs to darījāt agrāk, bet mums vajadzētu būt precīzākiem attiecībā šiem piešķīrumiem. Tagad par pašu resursiem. Mums ir jādomā par Eiropas nodokļiem. Mums ir jādabū nauda no ārējām organizācijām. Bet eh, jebkurā gadījumā šeit ir jāatcerās arī par Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Lielas paldies, tagad izteiksies Evelīna Rēgnere, viena minūte. Paldies, eh, priekšādātāji! Komisija ar savu priekšlikumu domā par Eiropas atveseļošanu, tātad ir runa par lielāku drosmi, solidaritāti un arī par uh, Mm, Eiropu. Galu galā neviena valsts nav atsevišķi tāvoša salā. Un mēs redzam, ka ir šīs četras egoistiskās valdības, pie kurām pieder arī Austrija. Mums vajadzētu aizmirst par šīm. Mm, par šo um, ideoloģiju, kur katrs domā tikai par sevi. Uh, Mums ir vajadzīga Eiropa, kas aizsargā, kas bija arī Austrijas prezidentūras lozungs. Mums ir jāaizsargā bērni, sievietes, kas ir ārkārtīgi cietušas no šīs krīzes. Un tieši tāpēc mums nevajadzētu aizmirst par šiem solījumiem, eh, kādus mēs devām pirms gada. Mums ir jāaizsargā visi šie cilvēki. Un Pie tā piederas arī tas, ka puse no šiem piešķirtajiem līdzekļiem ir jāvēlata sievietēm. Galu galā puse no līdzekļiem būtu uh, jāpiešķir pusei no mūsu iedzīvotājiem, tiem, kas ir visvairāk cietuši no šīs krīzes. Lielas paldies! Tagad izteiksies uh, Anemans kungs. Vienu minūti. Lielas paldies, priekšādātāji! Nu, paskatieties šeit apkārt! plenāru sēžu laikā šobrīd ir um, lockdowns. Un tāpat laikā redzam, kas notiek, piemēram, arī šeit Briselē. Ekoloģisko lietu ministrs braukā šurpa turpa un galvenajām ielām un tā tālāk. Tie politiķi, kas šobrīd ir pie varas, patiešām ļaunprātīgi savā labā izmanto šo vīrusa krīzi. Visi šie federālistu sapņi Nu, atkal tiek izvilkti saulītē nopurināti putekļi, atkal tiek runāts par nodokļiem, kas būtu jāpalielina par labu Eiropas Savienībai. Uh, Nu, jāsaka, burtiski dienas laikā vīrusa dēļ visi šie plāni atkal tiek slepeni ielaisti pa aizmugurs durvīm atpakaļ zālē, kaut gan pirms tam tika apkaroti. Nu, jā, un jūs tieši tāpat, Fonderlajens kundze, runājat par kaut kādu gaišumu, bet taču šis ir tāds ļoti, ļoti tumšs mirklis, tumša lapuse Eiropas iedzīvotājiem. Tas tāds, kas tiek viņiem nodarīts, un tāpēc par to man ļoti žēl. Lielas paldies! Tālāk komisijas vārdā runās Maroš Šefčovičs šo debešu noslēgumā. Lielas paldies! Paldies priekšādātāji! Godātie Eiropas parlamenta deputāti! Godātie kolēģi no Eiropas komisijas! Pirmkārt, gribu teikt jums lielu paldies par to, ko izjūtu kā milzu atbalstu pārsvarā no visiem runātājiem attiecībā uz šo ļoti ambiciozo priekšlikumu, ko komisija likus priekšā jums šodien. Tāpat gribu teikt paldies arī par to iedvesmu, ko devāt mums tieši kā parlaments ar savām rezolūcijām, ar debatēm, kurās ieklausījāmies un mēs tiešām meklējām tos veidus, kā labāk atsaukties uz jūsu aicinājumu, īstenot plašāku solidaritāti, kā izmantot to krīzi, kā iespēju Eiropas ekonomikas modernizēšanai un kā konsolidēt tās jūsu nostājas, kas atspoguļo Eiropas vietu pasaulē mēs nācām klajā ar tādiem priekšlikumiem, kas ir bez precedenta. Tas, ko mēs vēlējāmies panākt, mēs vēlējāmies pielāgot šo sākotnējo daudzgadu finanšu plānu ar tā priekšlikumiem pašreizējām vajadzībām, un mēs pilnībā saprotam, ka ekonomikas krīze šobrīd ir ārkārtīgi dziļa un spēcīga, un tāpēc mums ir vajadzīgs arī kaut kāds pilnīgi jauns instruments, kas ļautu mums palīdzēt veidot šo nākamās paudzes Eiropas Savienību. Runājam par 1,1 triljonu eiro daudzgadu finanšu plānu ietvaros un papildus 700. 250 miljārdiem eiro nākamajās eh, paudas instrumentiem kas tad tiktu sadalīti kā piešķīrumi un kā aizdevumi. Tieši tā, kā jūs to ierosināt savā rezolūcijā. Augstu vērtēju Webera, Garcijas Peres, Čolaškunga teikto, kad, kad viņi atbalstīja šo priekšlikumu. Un gribu jums apliecināt, ka mēs ļoti labi apzināmies, ka šo pasākumu panākumi, protams, tiks izvērtēti atbilstīgi rezultātiem. Šie līdzekļi jāinvestē pareizajās jomās, un mēs pilnīgi noteikti tā arī grasamies darīt. Mēs ļoti labi saprotam, ka, ja vēlamies modernizēt Eiropas Savienības ekonomiku, tad jāinvestē vidē draudzīgās, ilgspējīgās tehnoloģijās, mums jākļūst daudz digitālākiem, un mums, protams, jāmācās no pagātnes kļūdām, uzlabojot Eiropas riskiem pretoties spēju. Mēs ļoti labi zinām, ka ir ļoti grūti būt neatkarīgiem, neatkarīgiem šais globālajās vērtību un piegādes ķēdēs, bet tāpat laikā um, nu, mums jāspēj radīt šī vērtību ķēde. Nu, piedzīvojām šos problēmas iepriekšējos mēnešos. Tas, ko liekam šobrīd uz galda, ir priekšlikums ne tikai krīzes pārvarēšanai, bet arī dzen ekonomikas modernizēšanai un konkrētu sociālu aspektu respektēšanai mūsu politiku ietvaros. Un domājam par to, kā padarīt Eiropu gatavu šai dzīvei pēc Covid un atbilstīgi mūsdienu prasībām. Jūs uzdevāt daudz jautājumu, daudz no tiem tiešām tika uzdot ar milzu entuziasmu un emocijām. Tika jautāts par parādiem, par pašu resursiem, kā to darīja Muitena kungs, Obrī kundze, Fanovervelda kungs un citi. Un arī šai kontekstā gribu teikt, ka mēs jā, esam izdarījuši, savu, izpildījuši savus mājas darbus. Mēs šos jautājumus esam izpētījuši, esam sagatavojuši daudz un dažādus scenārijus pašu resursiem. Un, protams, varam tos kopīgi ar jums arī izpētīt un darīt darīsim to arī kopīgi ar dalību valstīm. Mēs gribam domāt par jaunajiem ETS, jeb emisiju tirdzniecības schēmas ieņēmumiem, tāpat arī domājam, piemēram, par aviācijas un kuģniecības sektoru iekļaušanu šai schēmā tā lai tas varētu kļūt par dažu no daudzgadu finanšu plāna līdzakļu aprēķiniem. Tāpat domājam arī par vienotā tirgus nodokli tiem uzņēmumiem, kas tiešām gūst priekšrocību no tā, ka ir šis milzīgi, milzīgais, labi funkcionējušais tirgus. Arī uzmanīgi sekojam līdz tam, kā citas valstis šīs planētas šobrīd rīkojas, kā tās, piemēram, ievēro Parīzes vienošanās noteikumus, bet tās samazina oglekļa pēdu ražošanas kontekstā eko, savā ekonomikā un esam gatavi rīkoties un eh, strādāt arī pie šāda oglekļa eh, pielāgošanas nodokļa. Budž, Eiropas budžeta labā. Protams, mēs vienlaikus neaizmirstam arī par digitālo nodokļu iespējām. Protams, šai gadījumā ir vajadzīga globāla vieš, vienošanās vēlams SAO vai G20 ietvaros uh, Mm, un, ja tas nebūtu iespējams, tad esam gatavi virzīties uz priekšu arī paši, vieni paši. Kā Židlo kundze savukārt teica, ļoti svarīgi ir cīnīties pret izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu nemaksāšanu. Tā pilnīgi noteikti ir viena no prioritātēm, un pie, to i, ņemsim vērā savā tālākajā darbā, strādājot pie atbilstīgas nodokļu iekasēšanas un tā tālāk. Tas tiešām vienmēr ir bijis ļoti prioritatīvs uzdevums. Nu, godīgi sakot, man īsti netapa skaidri komentāri, ko izteica uh, Gjošī kungs. Viņš kritizēja mūs, ka trūkstot pārskatāmības. Nē, pulkstens 12. mēs kolēģijā šo dokumentu pieņēmām, un pulkstens 1. tagad mēs esam jau šeit, un to liekam jums priekšā. Eiropas parlaments bija pirmā mūsu auditorija, kur mēs nācām klajā ar šo plānu. Mūsu priekšēdētāji tiešām ļoti detalizēti un sīki izklāstīja visu par to, kā vēlamies virzīties uz priekšu, kā šos rezultātus sasniegt. Un es domāju, tā ir ļoti laba tradīcija, kuras ietvaros mēs respektējam respektējam Eiropas parlamenta pārbaudas tiesības. Protams, ka grasamies šādu tradīciju ievērot arī turpmāk un darīsim to attiecībā uz pilnīgi visiem likumdošanas priekšlikumiem, kas nenoliedzami būs sarežģīti un kuru darbā pie kuriem būs vajadzīga arī cieša sadarbība. Tad bija vairāki jautājumi, kas bija saistīti ar valsts atbalstu. Te man jāsaka, ka mans eh, kolēģis, mana kolēģa Vestager taču ir pazīstama ar to, ka viņa ļoti strikti izvērtē un strādā pie šāda veida valsts atbalsta priekšlikumu izvērtējumu izvērtēšanas. Jums taču man jāpiekrīt, ka šajos pēdējos trīs gados piedzīvojām pilnīgi ārkārtas situāciju. Mums vajadzēja cīnīties par mūsu iedzīvotāju dzīvību, par viņu iztikumu, par viņu darba vietām. Un to ar jūsu palīdzību arī centāmies darīt jau kopš šī gada pašiem sākumiem. Tālāk, priekšēdētāji, ja jūs man ļausiet, tad noslēgumā gribētu paust lūgumu jums. Domāju, esam nonākuši patiešām vēsturiski svarīgā krustpunktā, un te nepieciešams, lai mēs visi skaidri parādām politisku līderību. Mēs tiešām ārkārtīgi augstu vērēt, vērtētu to, ja Eiropas parlaments mūs varētu spēcīgi atbalstīt, tieši tā kā Gonzales Ponskungs teica. Mums ir vajadzīga jūsu palīdzība arī, lai pārliecinātu savus tautiešus jūsu dalību valstīs, un tāpēc vēršos pie jums ar šo lūgumu, vēršos eh, ar šo lūgumu arī pie padomas un dalību dalībvalstīm. Mums ir vajadzīgi labi, pareizi lēmumi, strauji lēmumi, un mums ir vajadzīgi strādāt ciešā sadarbībā ar visiem nacionālajiem parlamentiem. Jo beigu beigās, kad runājam par visiem šiem grieztiem ierobežojumiem un pašu resursiem, šeit nenoliedzami būs vajadzīga arī ratificēšana nacionālajos parlamentos. Un tāpēc Mums ir vajadzīga patiešām tāda reāla, īsta politiska līderība. Tā ļaus Eiropai pārvarēt šo krīzi un gatavoties šiem tālākajiem laikiem, šim nākamajam posmam. Un mani pēdējie vārdi. Tos adresēju mums visiem. Nu, darīsim šo darbu kopīgiem spēkiem par labu Eiropas Savienībai. Darīsim to par labu nākamajām paudzēm Darīsim to visu, lai parādītu pilsoņiem, ka mēs zinām, kā pārvarēt krīzi un kā gat, sagatavot Eiropu 21. gadsimtam. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you, Vice President! Un... Paldies, uh, priekšsēdētājs vietnieku kungs, un tagad uh, noslēgumā vārds padomas pārstāvē Bļanets kundzei. Eh, vispirms vēlos pateikties par šīm debatēm. Es informēšu kolēģus eh, Eiropadomas priekšsēdētāju viņa eh, komandu par šo diskusiju. Kā es teicu, sagatavošanās darbs pie priekšlikuma ir uzsākts, lai panāktu vienošanās pēc iespējas ātrāk. Vakar not notika video konference ar Eiropas lietu ministriem, lai Uh, apspriestu to, kādi instrumenti būtu nepieciešami, lai atveseļotu Eiropas ekonomiku, nodrošinātu vidē ilgtermiņa mērķis, tāds kā kohēzija, uh, solidaritāte, uh, elastība, integrācija, lai nostiprinātu ekonomikas noturību un lai uzlabotu mūsu spēju tikt galā ar nākotnes izaicinājumiem, lai piešķirtu pietiekamu finansējumu un pēc iespējas ātri. Uh, Un tas viss ir svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības ticamību. Šīs uh, diskusijas turpināsies turpmāko nedēļu uh, laikā, lai uh, panāktu saulaicīgu vienošanos par nākamo Eiropas Savienības budžetu, kas tiks apspriests Eiropa padomē. Padomē būs uh, Eh, nepieciešams eh, arī eh, saņemt ieteikumus, lai varētu vienoties par šo nostāju, lai pieņem šo lēmumu piespēj, pēc iespējas ātri, jo tas ietekmēs visus mūsu pilsoņus uzņēmumus. Un mēs uh, ceram uz turpmāku sadarbību ar parlamentu, lai panāktu vienošanos par vērienīgu DFS, kas palīdzētu mums tikt galā ar pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem. Paldies, ministrs kundze, līdz ar to uh, diskusija ir noslēgusies. Šīs sēdes protokols tiks iesniegts nākamajā sēdē. Uh, Eiropas parlamenta sesijā tiek izsludināts pārtraukums. Paldies!